Pan przewodniczący. Good afternoon. I'm sorry for being a bit... Uh, labdien! Es atvainojos, ka es mazliet nokavējos, taču mums eh, radās procesuāls tādas problēmas. Kā jūs atcerieties, Tautas partijas grupa izteica lūgumu par Kvantanāmo debatēm. mēs eh, pavisam drīz atrasināsim šo jautājumu, bet es tagad vēlētos teikt, ka atkal atsākam sanāksmi un esam saņēmuši lūgumu no Burgico kunga. Viņš vēlas eh, nāk klajā ar personisku paziņojumu. Sāksim šo sesiju ar Burgico kunga personisku paziņojumu. Lūdzu, dod jums vārdu. Presidente, leggo la lettera che ho inviato questa mattina. Paldies. Esmu šorīt nosūtījis vēstuli, nosūtītu Eiropas parlamenta priekšādātājiem Šulcam. Un atsaucos uz tiem vārdiem, kas tika, tika lietot sanāksmes atklāšanā 20. maijā um, pirmdien tika runāts par kā satīrisko programmu un tā tālāk. es uh, atsaucu savus izteicienus, jo man, mans nolūks nebija izteikties arktiski un aizvainot klātesošo ministru, bet varbūt, ka manus izteikumus tā varēja uztvert. Tātad man ārkārtīgi žēl, ka mani izteikumu kaut kādā veidā varbūt varēja aizskārt klātesošos. Un vienkārši gribēju teikt, ka tāda ir mana attieksme pret imigrācijas politiku, tie ir mani viedokļi un nekas cits. Un es tiešām ārkārtīgi nožēloju, ka ministrs kungs manas izteikums iztulkoja šādā veidā. Jā, bet nu tā tad izpauž savu atvainošanos. Mister eh, Borgetsio. Lielas paldies, Borgetsio kungs, saka priekšādātājs. Nu tad tālāk ļaujiet jūs informēt. Kas mums nu saņēmis lūgumu no tautas partijas? Saskaņā ar 177. pantu 71. Eh, apakšpunktu, tātad reglamentā, un tur tiek lūgts pārcelt eh, debats par Guantanamo uz citu laiku, un gribu tagad lūgt Sala Frankas kungu paskaidrot šo lūgumu. Lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Šorīt iesniedz glup, šo lūgumu savas politiskās grupas vārdā. Ņemot vērā